Dear colleagues, Dārgie kolēģi, šodien mums būs seminārs. Kā jūs zinat, šodien mēs apspriedīsim Eiropas Savienības un ASV attiecības un runāsim par ekonomiskās un finanšu krīzes sekām. Mums šajā seminārā būs divas sesijas. Pirmajā mēs runāsim par ekonomisko un finanšu krīzi un par transantli, transatlantiskajām attiecībām. Mums te būs eksperti, kas par to runās. Pirmais no viņiem būs um, profesors Džozefs Meisons, kurš um, ir uh, banku un uh, Orso biznesa augstskolas um, uh, banku katedras priekšsādātājs, bet es, eh, es nestāstīšu jums detaļas, jo tās ir pieejamas rakstveidā, jūs varat tās eh, izlasīt. Man blakus sēž Pēters Jungens no Vācijas, kurš eh, Vācijā ir ļoti pazīstams um, uzņēmējs. Viņš ir uh, uzsācis uh, savu uzņēmēju darbību, un mēs viņu saucam par uzņēmēju darbības eņģeli. Es teiktu, ka mēs varētu sākt uh, tūlīt pat, jo um, jebkurā gadījumā mēs sākam ar ierasto nokavēšanos. Pirmais runās profesors Mēsons un pēc viņa Pēters Jungens. Es uh, gribēju uh, lūgt runātājiem pieturēties pie desmit minūtēm. Uh, pie desmit minūšu laika, un uh, mums tad būs iespēja uzdot jums jautājumus. Ja jūs domājat, ka jums nepietiks laika, lai pastāstītu uh, savu viedokli, tad uh, mums būs uh, laiks uzdot jautājumus. Mēsākungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji, paldies, kas at mani uzaicinājuši šeit. Es uh, Pieskaršos īsumā visām četrām jomām, kas ir norādītas šajā brīfingā, un par vizīti Vašingtonā. Sāksim ar to, ka krīze vēl nav beigusies. Un, principā, ekonomikai vēl ir jāatgūst, tas arī ASV. Mēs redzam, ka š, um, tiek um, daudz, daudzas hipotēkas uh, ir atmaksājums 2007. un 2009. gadā, un mēs redzam, ka, mēs redzam, ka hipotēkas uh, ir īpaši toksiskas. Uh, aizņēmēji nav uh, varējuši pat samaksāt amortizācijas maksājumus Tā rezultātā šie, šīs hipotēkas droši vien no, būs netiks atmaksātas. Māju īpašniekiem un investoriem nāk saskarties ar milzīgiem zaudējumiem. Mēs redzam, ka starptautiskā valūtas fonda dati rāda, ka ka eh, valstu, ka banku CDS ir kritušies un valstu CDS ir pieauguši. Tas apdraud finanšu institūcijas. Situāciju var uh, īsi raksturot šādā karikatūrā. Nu, novērojot šādu nelīdzsvarotību, sistēma nav stabila politikas veidotāji mokās, un tas rada nedrošību, kā rāda mm, Teilora pētījumi. Tas nozīmē, ka CDS uh, mm, ir kritušies kopš 2008. gada, un uh, ASV valsts kase nav varējusi pārliecināt kongresu par to, cik uh, smaga ir bijusi situācija. Uh, Timotijs Gais, ASV valsts sekretārs, uzskata, ka ASV šajā laikā ir pieļāvusi daudz kļūdu. Nepareizas politikas var radīt sistēmiskus riskus, bet kas tad ir sistēmiski riski? Um, Doktors Kains Edvards pirmais lietoja šos vārdus, uh, lai aprakstītu situāciju un uh, mēs eh, to varam eh, raksturot līdzīgi kā cilvēka ķermeni. Doktors Keins arī ir atzīmējis, ka starptautiskie eh, sakari parāda arī to, ka ir uh, šī te iespēja pieaugt ievainojamībai, un, ja varētu teikt, šāda te sistēmiska disciplīnas neievērošana, kā slimība parādās, un līdz ar to arī samazinās nacionālo regulātoru autonomiju un kontrolas spēks. Uh, metāfora mums dod trīs politikas risinājums eh, - amputācija, inartikulācija un transplantācija. Eh, amputācija viena pati nevar neko dot, jo eh, mums nepieciešams, lai viss funkcionē kā orgāns. Vakcinācija mums parāda to, ka viss notiek visai e, unikālā veidā, un mēs zinām arī šo te e, likumu par māsveidību, un visbeidzot par pārstādīšanu. Un tas ir saistīts ar to, ka finansu institūcijām neizdodas noturēties mainīgajos apstākļos, un e, tādās situācijās, kad parādās tā sauktie mīkstie risinājumi, e, tad. E, mēs redzam, e, ka samazinās vajadzība uh, veikt transplantācijas tādā ļoti stingrā veidā. Un tā arī jārēģē uz tiem um, uh, tirgus aktivitātes momentiem, kas var kādas procesus uzsākt. Un tagad mēs varam paskatīties, kā viena uh, institūcija tiek iespaidot no visas sistēmas, un ja šajā sistēmā notiek uh, kaut kādi slikti uh, pasākumi, ja ir viens slikts spēlētājs vai vairāki, un tas nozīmē, ka regulātori visai bieži pārāk ilgu laiku uh, gaida, kamēr ķers pie pasākumiem. Un, ja viss notiek pārāk uh, lēnām, tad uh, tas neapšaubām novad pie pavaināta stāvokļa, un līdz ar to tas var radīt vājas institūcijas nākošajā krīzē. Un politikas regulātoriem ir neapšaubāmi e, jāpiedalās, lai samazinātu sistemātiskos riskus. Ko tad mēs varam sagaidīt no regulātoriem? E, Regulātoriem vienmēr ir bijis jānodarbojas ar to, lai viss būtu drošs un pastāvīgs un lai varētu ieviest dzīvē šāds pasākums. Un tomēr ne visas institūcijas tiek funkcionālā veidā regulētas. Un ja tā tas ir, tad e, var būt tā, ka neievēro disciplīnu. Problēma ir tāda, ka ir lielas izmaksas tam, ja kaut kas neiet tā, kā vajag outside when institutions start. Un, ja institūcijas uzņemas eh, lielus riskus, tad, eh, tad varētu parādīties tā, ka institūcijas arī kļūst maksāt nespējīgas, un tā rezultātā investori soda visas institūcijas. Un nemaz neskatās, ka ir kāda viena institūcija, kurai neapšābām lieli zaudējumi. Ko lai dara, lai ne nonāk līdz situācijai, kad ir pārāk lieli zaudējumi. Pirmkārt, tas ir gan saistīts ar uh, līdzsakošanu, jeb monitoringu, gan attiecībā uz darbību, gan uh, uz naudas plūsmām ārpus regulatoru tvēruma. Un tātad tas būtu savā veidā, ka mēs uh, nosedzam uh, riska klintis. Bet ja mums ir pārāk augšas tilts, tad mums ir pārāk uh, uh lielas uh, uh, tirgus problēmas. Un mēs atceramies šo uh, dziesmas rindiņu par naudu nevar nopirkt mīlestību. Un jā, nu nauda tikai nauda mums nevar palīdzēt, tad kas tad mums ir jādara? Pirmkārt, mums ir jāapzinās, ka pasaules ekonomika vien vēl ir ļoti uzņēmīga pret dažādiem sastricinājumiem, un te mēs arī varam uh, atcerēties, kā krīze attīstījās uh, sakrā lēmam, un 2007. gadā tomēr šie finanšu riski tika novērtēti kā ļoti nelieli. Tagad pēc krīzes šie riski vien vēl ir lieli. Uh, un vēlreiz atkārtoju, ka tirgi ir jūtīgi pret krīzi. Tātad mums vēl tāls ceļš e, ejams, lai mēs varētu nonākt pie drošas situācijas. Ne visās valstīs e, fiskālie stimuli ir pietiekoši piesardzīgi. Un ir dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar attīstības valstīm un eiro arī ASV ir pietiekoši uh, liels negatīvas tendences, piemēram, uh, ASV mm, budžets ir ceturtais sliktākais pēc novērtējuma pasaulē, pēc uh, Islandes, Grieķijas, apvienotās karalistas. Tātad, uh, kad šī situācija pasliktinās, ko tad mums jādara? Atcinies lielo depresiju, tur pasākumi veiktie strādāja, bet tiem arī daudz ko cent maksāja. Iespējams, ka mūsu aktivitātes var novest arī pie jauna burbuļa, bet to taču mēs nevēlamies. Mēs vēlamies vēlamies jaunas ekonomiskas attīstības, un dažas eh, prasa lielus pasākumus, dažas tikai m, mm, tādus tehniskus uh, pasākumus. Un tā tad ne nauda var uh, viena pati ekonomisku izaugs nodrošināt, ne arī paļāvību uz pozitīviem procesiem. Bet uh, mums arī jāņem vērā ārējie uh, spēki, kā mums jau agrāk ar to nācis saskarties. Un secinājumā gribu teikt to, kā regulēšana saustītie jautājumi neviens nav jauns. E, e, bet pamati jautājumi apmēram 40 gadus e, jau bijuši mums zinām, bet mums ir nepieciešama, lai būtu regulēšanas struktūra, jeb stabils ietvars. Un mums ir arī e, jārespektē gan kultūras, gan juridiskās tradīcijas, kad mēs apskatām dažādas situācijas un dažādas institūcijas. Negaidīsim, kad pienāks nākošā krīze. Paldies! Lielas paldies! Mēs uh, turpināsim ar nākamo runātāju un tad. Uh, būs sesijas noslēgumā, un nākamais runātājs Pēters Jongens vārdu jums. Liels paldies, priekšsādātāji! Man patika jūsu piezīme par attīstību, jo um, daudzi uzskata, ka bez uh, Lehman Brothers bankrota nebūtu krīzes. Tas tomēr ir nepareizi. ASV valdība rīkojās uh, nepareizi Uh, iz, iz, uh, palīdzot uh, bankām, bet viņiem īstenībā vajadzēja rīkoties daudz ātrāk, jo pretējā gadījumā krīze būtu bijusi lielāka. Mēs nekad neesam piedzīvojuši tādu izaugsmi kā līdz šim, jo pasaules lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo valstīs, kas um, ir ieviesušas kapitālismu sistēmu. Mums uh, ir nācies piedzīvot līdzīgas krīzes, un uh, kapitālisms patiesībā nozīmē, ka krīzes būs, bet uh, svarīga ir efektivitāte, ir zināšanas, inovācijas un jaunumi, jauninājumi. Mēs, uh, mēs uh, nevaram izvairīties uh, no krīzēm, tās notiek laika pa laikam Mums uh, lielākā, tā, lielākā krīze bija 1929. gadā, un tagad mums atkal ir krīze. Es teiktu, ka tā bija pat nepieciešama, jo uh, pretējā gadījumā daži no šiem burbuļiem būtu bijuši vēl lielāki, un mums būtu bijis grūtāk ar tiem tikt galā. Uh, nelīdzsvarītība būtu augusi vēl vairāk, deficīts būtu augs vēl uh, vairāk gan pasaules līmenī, gan Eiropā. Un ja mums ir pašlaik grūti tikt ar to galā, tad uh, mums būtu bijis uh, vēl grūtāk, ja burbulis nebūtu plīsis tagad. Uh, kas notiktu, ja tie uh, turpinātu augt? Tas nozīmētu, ka mēs uh, saskartos ar vēl smagākām problēmām. Uh, globālās nelīdzsvarotības, viegli pieejamas un lētas naudas pieejamība un uh, citu faktoru kombinācija. Uh, summējot to kopā ar mājokļu politiku, kas eh, bija politiski neatbildīga, tas mm, mēs eh, redzējām, ka cilvēki ņēma kredītus 700 tūkstošu dolāru dārgām mājām, un viņiem pat nebija pietiekami liela ienākumi, lai samaksātu pirmos procentu maksājumus banku regulācija nestrādāja. Mēs a, tagad runājam par to, ka mums ir nepieciešama plašāka regulēšana, bet a, pirms mēs, a, lai mēs tiktu ārā no šīs krīzes, mums ir jāsaprot, kā mēs tajā nokļuvām. Mēs redzam, ka finanšu pakalpojumi tiek ļoti regulēti Eiropā, un uh, ASV pašlaik tiek uh, runāts par uh, struktūru, es pieminēju Paula Vatsona vārdu, un uh, Valkara likumu, kas uh, par to runāja vēl pirms uh, prezidenta Obamas, viņš teica, uh, mēs pirms kādām desmit dienām runājām, un viņš uh, teica, ka Eh, viņam patiks eh, nokļūt vēstures lapusēs ar to, ka viņš ir izgudrojis kādu likumu. Mēs, eh, mēs regulējām nepareizos aspektus, un mēs joprojām pievēršam pie, pārāk lielu uzmanību nepareizajiem aspektiem. Mēs runājam par komerciālajām bankām, komercbankām, bet uh, patiesībā jau būtu jāstrādā ar investīciju bankām. Mēs neredzam tik milzīgas problēmas ar privātajiem uzņēmumiem. Daudz no tiem ir pazuduši, bet uh, mēs. Um, No, uh, lielāka um, vi, apmēram viens no desmit uh, uzņēmumiem ir pazudis, un uh, viens, uh, viens no katriem četriem hedge fondiem, riska kapitāla fondiem, būtībā uh, pašlaik mēs par to runājam Eiropas līmenī, un mēs neredzam, mēs runājam par atsevišķu valstu parādiem, un mēs nerunājam par Eiropas Savienības parādiem. Uh, jo principā tie pārsniegtu um, jebkurus parādus, kāda ir jebkurai citai pasaules institūcijai. Mēs uh, radam uh, lielāko budžeta caurumu, kāds pasaulē ir bijis. Vismaz uh, mums nekas tāds iepriekš nekas nav zināms bijis. Uh, reitingu aģentūras ir piešķīrušas uh, 3A reitingu 66 tūkstošiem. 000 institūciju. Mēs zinām, ka, protams, ka viņi neredzēja šo situāciju, un uh, mēs redzam, ka viņiem ir ļoti slikts uh, uzņēmējdarbības modelis. Mums, principā, šādas reitingu aģentūras nemaz nav vajadzīgas. Tās rada nepareizu, eh, tās rada nepareizu iespaidu par finanšu stāvokli, un tās būtībā kalpo tikai saviem klientiem. Neviens neusticētos privāti tām, bet mēs to darījām. Piemēram, vienā svētdienas pēcpusdienā viņi pazemina Spānijas kredītrēdinku līdz diviem. Uh, Un uh, jūs redzat, ka tad, kad uh, reitingu aģentūras kaut ko dara, jūs varat būt, zin, varat būt pārliecināti, ka tas ir vai nu nepareizi, vai nu par vēlu. Tiek uh, pazemināts reitings, un tad saka, ka kāds uh, ir miris vai varētu drīz mirt. Bet uh, mēs uh, varētu atgriezties pie Bāzeles koncepcijas. Tātad, ja vēlties eh, hipotekārā veidā investēt, tad būs eh, mazāk eh, izlīdzinājumu, un ja būs investīcijas saistītas ar mīmaiņas darījumiem, tad būs nepieciešams mazāk investīcijas. Tātad, varbūt ja kompānija vēlas pati ņemt aizdevumus, tad tur būs vajadzīgi eh, lielāki resursi. Un man ļoti patīk Maikla Felpsa mm, grāmata, kurā arī ir tāda epizode, kurā tiek jautāts, kurš vēlēsies pirkt šos eh, CDS, tātad eh, kredīt saistību neizpildas milmaiņas darījumus. Un tad vienmēr nepieciešams kāds, kas ir mm, iesaistīts Gordons Seks, arī mm, ar to nodarbojās. Un tā Eiropā mums mums ir 2,3 eh, eh, triljoni norakstītie gadījumi un 0,2 saistībā ar eh, Āziju. Tas varbūt nemaz nenovest līdz finanšu krīzē, bet banku krīze ir saistīta ar lielo septītnieku, un investīcija krīze ir saistīta savukārt ar to, ka mm, tiek investēts vairāk nekā paši amerikāņi investē, un ar grāmatā arī ir tāda, tāda bildīta, kur tiek jautāts, kas tad veic šīs investīcijas, un uh, atbildi ir Diseldorfa, ak, šie te uh, muļķīgie vācieši, un kā jūs zinat, Diseldorfa ir IKB un uh, Deutsches Landesbank arī. Nu, Vācu valdībai jau īstenībā ir piederējuši bankas kas nekad tā nav bijis citās uh, valstīs. Kādas tad tam ir sekas? Es varbūt te neiedziļināšos Āzijas uh, banku uh, um, niansēs, kas būtu ļoti sarežģītas lietas, bet jāsaka, ka Eh, lai atgūtos no krīzēm, tad ir, mēs operējam ar šādu jēdzienu kā LUV, kas nozīmē eh, Eiropa un eh, Amerika un jaunie tirgi, tāds saīsinājums. 50 miljoni cilvēku tagad ir bez darba. 50, tas ir vairāk nekā pirms diviem gadiem. Bet pasaules ekonomika tomēr katru e, gadu ir izveidojusi jaunas darba vietas. Katru gadu tādas ir 42 miljoni, 42 miljoni. Un ja nu tā ir cena, kur mums ir jāmaksā, tad mums tiešām tā arī ir jāmaksā. Eiropiešiem ir ļoti interesanta pieeja, kā ar to tik galā ECB tagad uzpērka obligācijas un pērk nevis tieši no valdībām, bet no bankām. Un jāsaka, viss šī programma bija saistīta ar to, lai glābtu bankas. Un dažās valstīs bija bankas, kurām vajadzēja palīdzēt vairāk, citās mazāk, bet mēs redzam, ka 40 miljārdi tiek pārvietot. Kāpēc tiek uzpirktas Grieķijas obligācijas? Tāpēc, ka principā tiek aizsargāts kaut kādas bankas. Un ja es būtu parlamenta deputāts, tad man interesētu, kāpēc tas tiek eh, darīts. Un eh, valdības saka, ka lai ko tas arī neprasītu, uh, Eh, proti, lai aizstāvētu eiro, tad mums ir nepieciešama struktūra reformijas, jaunas struktūras, pārstruktūrēšanu, un jāsaka, ka mēs saprotam, ka Grieķija nekad to nevarēs atmaksāt. Tas gan pavisam ir cits stāsts, bet tomēr tas ir pilnīgi neiespējami, jo, ja mums iekšzemes koprodukts uh, un deficīts ir saistāms ar 150% pavisam drīz. Un tā pirmo reizi vēsturē mēs esam piedzīvojuši to, ka mīmaiņas darījumi ir uh, uh, saistāmi ar, ar daudzām dalību valstīm. Uh, Un tas nozīmē, ka tirgi novērtē to, ka ir iespējama lielāka iespēja piedzīvot defaultu kādā no 15 dalību valstīm. E, lielāk nekā varētu būt, teiksim, sliktās situācija ar korporatīviem uzņēmējiem Eiropas līmenī kas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams rūpīgi pārunāt visu, kas saistīts ar finansēšanu un banku sektoru un par regulēšanas reformām. Par šo te pēdējo jautājumu vēl nekas Eiropas līmenī nav uh, konkrēti darīts. Un tāpat arī, m, mm, kā labāk strādāt ar um, kredītreitinga aģentūrām, tur vajadzētu bāzelē savu veidu reformu veikt. Un, uh, Eh, eh, valsts eh, bankas ir pieļāvuši tādas kļūdas, kuras, starp citu, nebūtu ne privātās bankas visas ir pieļāvuši. Un tā tad, ko mēs varam teikt, kad tas notiek gan tur, gan tur, bet starptautiskais valūtas fonds savā stabilitātes ziņojumā ir akcentējis 28. aprīlī, ka nevajag neko mainīt tirgos. Un tāpēc mums nepieciešams debats par struktūru, vai tā ir Pola Volters ideja vai kaut kas cits. Jūs arī tur bijāt šajā sanāksmē, un tad, kad bija runa par dažādiem uh, starpbanku darījumiem, tad, tad mēs redzējām, ka viss netiek ievies dzīvē tik tiešā veidā, kā viņš bija domājis. Tātad nepieciešams ir reformas un struktūrālas reformas banku un finanšu sektorā. Un tagad daži komentāri, kā no tā visa tikt laukā un kā mums eh, stimulēt ekonomiku un nodarbinātību. Pavisam īsi stimulēšana, protams, nav vienīgais veids, kā tikt no šīs situācijas laukā, un te nu, varbūt jāuzdod arī tāds konkrēts jautājums, kas būtu vietā, bet atbild būtu tāda, ka tas nav vienīgais paņēmiens Marks Keins um, ehm, atkal um, mirst, kā jau viņš ir daudzus gadus miris, būtu ļoti jauki ka mēs varētu viņu atkal atsaukt dzīvajos, bet ir pierādījies, ka mēs dodamies absolūti nepareizā virzienā, e, deficīts paplašinās, problēmas netiek atrisināts, cilvēkiem liekas, ka mm, kaut ko varbūt arī nemaz nevajag atmaksāt, tad arī te ir e, runas par nodokļu atvieglojumiem un nodokļu palielināšanu, tā kā Eiropiešiem vajadzētu tik galā ar savu politiku. Uh, Proti valdība ir jūsu draugs, ja ir divi noteikumi spēkā, ja jūs esat lieli un veiksmīgi. Ja jūs esat mazs un veiksmīgs, tad neviens par jums neraizējas. Ja nevien jūs esat ļoti, ļoti neliels uh, veidojums, tad visi grib jūs um, uh, atbalstīt. Un tagad otrs svarīgais aspekts ir inovatīvā uzņēmēja darbība, jauni produkti, jauni pakalpojumi un uh, jaunas darba vietas tiem cilvēkiem, kuriem līdz šim nav izdevies eh, dabūt darbu. Bet mēs Eiropā nepareizi saprotam to, kas ir inovēšana. Tātad mums ir jādiferencē starp diviem jēdzieniem - invention, tātad radīšana, izdomāšana un innovation, inovācija. Tātad jāsaka tā, izdomāšana nozīmē um, Um, pārvērst naudu par, um, par zināšanām un inovāciju būs otrādi - zināšanas par naudu. Un te nu mums jābūt daudz labākiem šajā pēdējā virzienā. Kas mums uh, palīdzēs tas, ka vispār pasaules ekonomika izskatās daudz labāk nekā ja mēs skatāmies Eiropas kontekstā. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka jaunie e, tirgi e, pirmo reizi jau dod 50% no pasaules e, koprodukta, un pēdējo desmit gadu laikā e, e, ir, lūk, šīs pieaugums visu laiku bijis e, vērojams. Mēs varētu pat. E, teikt, ka eh, šie jaunie tirgi pieaug uh, vairākas reizes eh, savā dinamikā nekā mēs. Un, ja mēs skatāmies uz Ķīnu, tad tur izaugsme ir 70% mm, pirms desmit gadiem pret pasaules uh, koproduktu, pēc dažiem gadiem 30%. 30% pret 13 ASV izaugsmi, un es domāju, ka tā ir ļoti nu, tāda nopietna lieta. Un arī te jādomā dažām dalību valstīm arī par šiem jautājumiem, kurus pašlaik cenšas tikt laukā no savām problēmām. Tā varbūt tikai daži teikumi par eiro. Mums nav jākaunās par to, ka eiro tagad ir 1,22, 1,23, nu kā nu mainās tas kurs, bet uh, 7, 8 gadi ir pagājuši, e, un tā tas bija 1,25. Un tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz dažādiem aprēķiniem, tad mēs varam tomēr skaidrot, ka būs 1,22, un tas īstenībā ir pilnīgi uh, labi mēs redzam to, ka problēmas būtība tiek uzlikt uz Eiropas patērētājiem. Tāpēc, ka viņi savā ziņā cieš no stipra eiro. Un tas nozīmē, ja cenas iet augšā attiecībā uz, uz pret uh, dolāru, tad Eiropas uh, tērauda industrijai ir grūtības. Pašlaik ir 30% plusā. Uh, Un tā tad šī te Ķīnas tērauda industrijā ir pārpalikums eh, vairāk ražo nekā patērē Ķīnā. Šis, eh, šis te pārpalikums ir lielāks nekā kopējā Eiropas tērauda ražošanas kapacitāte. Eh, un vai tad mēs 100% saražojam? Mēs, principā, esam visu to um, paši izveidojuši, un tā būs mūsu uh, nākamā mm, grūtā situācija, kad nebūs līdzsvars ievērots lielā. Um, ko mēs tagad redzam? Mēs redzam to, ka to, ko esam darījuši pēdējos gados, uh, protams, attīstība ir bijusi ļoti pozitīva, un uh, mēs esam daudz labākā situācijā nekā pēc agrākajām uh, krīzēm. Tagad mēs varam teikt, ka cilvēki dzīvo tirgus ekonomikā, kapitālisma ekonomijā, un mēs redzam, cik milzīgā veidā um, tādās valstīs kā Ķīna un Indija, pat Āfrikā ir samazinājušies nabadzības rādītāji. Bet 30. gados kapitālismu pasauli un tirgus ekonomika bija salīdzinoši neliela un lielākā daļa mm, cilvēki dzīvoja dažādās citās sistēmās. Un nobeigumā gribu teikt to, ka varbūt netik daudz mums jādomā, eh, kā mēs paši izķeparosimies vienatnē, bet ko var mums palīdzēt jaunie tirgi un lai mēs nepieļautu pārāk lielas kļūdas. Paldies! Tagad mēs pāriesim pie nākošā jautājuma. Varbūt mēs vispirms varētu izjautāt uh, politiskās grupas, kas gribētu uzdot jautājumu no konservatīva puses. Lūdzu, pārs jums. Liels paldies gan uh, par šīm abām prezentācijām. Tās bija ļoti interesants. Es uzdošu jautājumu. Varbūt jums abiem. Bet Vispirms eh, Jungen kundzem, var, kungam, jūs varētu izteikties varbūt skaidrāk. Jūs sacījāt, jā, te ir runa par inovācijām, dinamismu, par, mm, par eh, nodarbinātību. Tas, protams, izklausās lieliski, un es kā, politi kā politiķis arī bieži atkārto šos vārdus, taču problēma ir tāda, kā šos vārdus pārvērst praksē. Eiropā un starptautiskajā arēnā nebūs atrodams neviens politiķis, kas neiestātos par šīm vērtībām. Protams, es pilnīgi nostājos jūsu pusē, bet jautājums ir šāds, kādas politiskas, eh, kādas politiskas zālums mēs varētu pieņemt, lai tos, lai sekmētu šo vārdu pārvēršanās praksē. Un tad jautājums ir tāds, kā jūs uzskatāt, kas ir darāms no politikas, no tiesību aktu viedokļa, lai veicinātu šos, eh, šo praksi analīze ir parādījusi, kādas būtu nepareizās atbildes, bet kādi jūs skatījumā būtu pareizie politiskie lēmumi? Paldies! Paldies! Es esmu ļoti priecīgs par to, jūs, ka jūs uzdevāt man šo jautājumu. Es pirms tam arī par to biju domājis. Eiropai iespējams ir nepieciešami vēl 6 miljoni uzņēmēju. Pirmais jautājums, protams, ir, kā mēs varētu pārliecināt vēl 6 miljonus cilvēku nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vispirms mums ir jāpārliecina viņi par to, ka mēs viņus neuzskatām par ienaidniekiem. Mēs neuzskatām, ka viņi eksploatē citus cilvēkus vai eksportu. Mēs gribētu viņiem sacīt, eh, ka mēs pārliecinām viņus par to, ka mēs viņiem palīdzēsim, ja viņi nodarbosies ar uzņēmēju darbību. Iespējams, ka vairums no viņiem negūst panākums, no pieciem trīs tuvāko gadu laikā negūst panākums. Mēs uh, saprotam, ka tāda ir tā situācija. Bet mums ir vajadzīga arī šī te neveiksmes kultūra, mums ir jāsaprot, kā mēs viņiem varētu palīdzēt, un šādu kultūru būtu jāievērš pāri robežām tad mums būtu jāizveido tādu nosacījumu, lai šie cilvēki varētu nodarboties uzņēmēju darbību. Mums ir jāveido šis uh, sabiedriskais tēls, un es domāju, te arī uh, būtu jāpadara uzņēmējs par sociālo varoni, jo viņš uh, uzņemas šo ekonomisko, sociālo un personīgo risku par tiem cilvēkiem, kurus viņš, nodar, kurus viņš nodarbina. Tātad mums ir jādara cilvēkiem saprotams, ka, ka mums ir vajadzīga varoņa ne tikai dziedāšanā, kā mēs, piemēram, redzējām Eirovīzijas pasākumā vai sportā, bet mums šādi varoņi vajadzīga arī uzņēmē darbībā. Es te neiestājuši par milzīgām algām, bet eh, tās ir nepareizas debates. Bieži vien eh, Eiropā cilvēku uzskata, ka ir e, nepieņem tas, ka tā banka, kas e, saņem e, milzīgus e, ienākumus, e, tās vadītājs iegūs 11 miljonu eiro gadā. Bet arī uh, Bayer, uh, viena no pazīstamākajām labākajām futbola komandām, tajā labākais spēlētājs arī saņem šādu pašu summu. Uh, bet eh, attiecībā uz banku tas ir 11 miljoni pirms nodokļu, eh, pēc nodokļu nomaksas, eh, pirms nodokļu nomaksas, bet slavenā futbolistu gadījumā tas ir pēc nodokļu nomaksas, tā kā tā ir liela atšķirība. Un otra lieta mums ir ne tikai, mums ne tikai trūkst pietiekamu uzņēmēju dibinā, uzņēmumu dibinātāju, bet mums arī trūkst biznesa eņģeļi, ja tā varētu sacīt. Tāda cilvēka, kas ir gatavi ieguldīt savas zināšanas, un nu, būtībā šī te eņģeļa veida investīcija nav nekas eh, ļauns, tā ir tikai nodošana, zināšana nodošana nākošajai uzņēmumu dibinātāju paudzēji. Un treškārt, mums uh, nav funkcionāls uh, kapitāla tirgus, un Svarīgi ir, ka te nevajadzētu balstīt eh, darbību uz eh, aizņēmumiem no bankas, bet tur uz vērtspapīriem. Un te nu mums ir liela trūkuma. Ceturtkārt, mums trūkst kapitāla uzņēmumam, uzņēmējiem. Mums ir eh, mazo un vidējo uzņēmumu politika, Daži politiķi uzskata, ka šiem uzņēmumiem jāpaliek maziem, un līdz ar to mēs uh, par viņiem rūpējamies savas sociālās politikas ietvaros. Bet mums ir jāveicina pēc iespējas vairāk jaunu uzņēmumu veidošanās, un arī to, lai šie te mazie un vidē uzņēmumi kļūtu lielāki. 3,6 3,6% visam pieaugušo, eh, visiem pieaugušiem iedzīvotājiem tiek uzsāk jauno eh, uzņēmē darbību. Un eh, te bija 18 miljardi ASV riska kapitāla. Mēs būtu priecīgi tad, ja šis rādītājs būs 3,5 Venture capital per capita in the US is. Un eh, sim, eh, patiesībā Izrēla ir vislielākais eh, līderis šai ziņā. Tad ir daudz citu jautājumu, bet ir ir konkrēti pasākumi, kurus varētu izvērst gan attiecībā uz uh, likumdošanu, gan arī uz uh, nodokļu sistēmu. Ja jūs, piemēram, darāt tā kā Vācijas ekonomikā, ja jūs uzliekat uh, lielus nogļus tam uh, cilvēkam, kurš iegulda uzņēmuma uh, izveidē, tad tas ir uh, tikpat liels nodoklis. Uh, Eh, kā attiecībā uz vis, eh, uz eh, citu drošu jomu, tad rodas jautājums, kāpēc lai kāds riskētu ar savu naudu, sākot jaunu uzņēmumu, tad, ja viņš var, var arī to nedarīt. Tas būtu pirmais jautājums, ko jūs varētu risināt. Paldies! Vispirms es atzītu, ar, es piekrītu Jungen kungam par šo uh, sekmīgo cilvēku kultūru, tā mēs varētu arī veicināt dinamisku biznesa attīstīts, mēs bieži vien uzskatām, ka mazie uzņēmēji ir tādi kā zaudētāji, bet patiesībā viņi nav, viņi ir nopietni uzņēmēji, un e, par šo ideju cīnās, Eiropas, e, cīnās ASV kongress. E, mums ir jāizveido jauna mazo uzņēmumu bankrota pakotne, reformas pakotne. Un šī pakotne panāks to, ka eh, kreditoriem būs grūtāk iegūt eh, atpakaļ savus līdzekļus. Eh, un tas nozīmē, ka tā tad maziem biznesiem būs vēl grūtāk uzsākt savu darbību, jo to kreditētāji nemaz negribēs viņiem aizdot naudu. Un tas nozīmē, ka tā tad šī te uzņēmēja darbības loka darbība vēl mazāk tiks sekmēti. Un no, no mazo uzņēmēju viedokļu varbūt jūs, jūs arī Jungenkungs varētu atbalstīt. Mēs zinām, ka neizdošanās ir tikai solis uz tālāku veiksmi. Mēs, risinām, mēs meklējam cits risinājums. Svarīgi ir šķirt ideju, divas idejas uzņēmēju kultūra nav tas pats, kas uh, eh, vispasaules uzņēmēju kultūra, kas tad varētu veicināt eh, izaugsmi. Jūs varat paraudzīties uz eh, mazatīstītām valstīm, kur ir uh, Eh, tomēr ļoti augstu attīstīta uzņēmējdarbības kultūra, piemēram, tur ir milzīgi daudz biznesmeņu spožās kurpītēs, bet eh, tā tad, tad tiek uzskatīts, ka uzņēmējdarbība ir veicināma, tomēr tas nav tas uzņēmējdarbības tips, kur mēs gribētu atbalstīt. Daudzas attīstītās valsts uzdod šādu jautājumu. Tad kādas ir mūsu lielākās iespējas, mūsu kā valstu iespējas, pamatojoties uz mūsu izglītības sistēmu, uz atbalstu attīstībām dažādām rūpniecības nozarēm. Kādi ir trūkumi, kurus mēs varētu novērst, lai mūsu attīstība varētu tikai vinnēt uz eh, mūsu iepriekšējo sasniegumu rēķini? Un šie daudz grūtāki jautājumi. Un šie jautājumi katrai valsts ir jāuzdod atsevišķi. Un tāpēc es jums parādīju to slaidu ar reālo stimulu un uh, robežu šķirtnēm. Un runa par, uh, piemēram, dzelzceļiem, kanāliem, par ASV rietumu robežu. Un ASV ir izveidojis milzīgu stimulu pakotni eh, mazatīstiem valstīm, piemēram, eh, veicinot tiesniecību attiecībā uz rietumu robežu kaimiņiem. Un tas, protams, varētu būt izmantots eh, produktivitātes sekmēšanai, piemēram, komunikācija, patenta noteikumi, internets. Viss šīs lietas iepriekš nepastāvēja telekomunikācija tika uzskatīta par eh, tādu kā papildu vērtību, kas nepastāvēja agrāk, bet te, protams, vajadzēja arī šiem eh, platjoslas eh, internetam piešķirt patentu tiesības. Bieži vien cilvēki to neapzinājās. Šis te šīs patents skar konkrēto uh, uzņēmē darbības ideju, nevis fizisko objektu. Un te, protams, ir runa arī par enerģētiku, tehnoloģiju, pārtiku. Es nezinu, kas uh, šeit vairāk ir svarīgs jūsu ekonomikai, lai jūs varētu sekmēt izaugsmi. Man, Man ir garš sarī, runātāju saraksts, es nolasīšu sarakstu, un es domāju, pirmā būs Pervānšas kundze, un, protams, arī sociālista pārstāvis, un tad liberāļu pārstāvis. CHR Uh, Goe kolēģis uh, Hans Pēters Mārtiņš no neatkarīgajiem un uh, pārējie pēc saraksta. Es vēlētos, lai runātājs sniegtu atbildes nedaudz īsākā veidā, vienkārši par lietas būtību, un es lūkšu uzdot jautājumu tikai vienam no diskusijas dalībniekiem runātājiem, tātad Pervāns. Pervāns. E, runājot par kapitāla sistēmu, kas būtu e, jāstimulē. Es gan saprotu jūsu loģiku, taču es neatbalstu jūsu viedokli. Es īsti neredzēju, kādā ziņā jūs uzskata atšķiras, un te ir arī daži pretruna elementi. Jūs runājat par eh, G7 bankas krīzi, eh, kura Eiropai piekrīt lielākā atbildība, jo Eiropa pirka produktus, eh, kas nebija pamatoti, kurus tā tad bija uh, ražojusi Amerikas banku sistēmu. Es domāju, ka tas ir mazliet tāds uh, vienkāršots uzskats. Es negribētu atbalstīt šo loģiku. Tātad uh, te jūs pilnīgi abstrahēties no Amerikas deficīta problēmas. Un tai pašā laikā, un te es runāju par Jungenu kungu, profesoru Jungenu, jūs apgalvojat, ka Amerikas hipotekārā politika ir ar zināmiem trūkumiem. Es īsti nesaprotu, kā to saprast, jo es katrā ziņā pilnīgi nekādā veidā nevaru piekrist uh, jūsu uh, prezentācijā paustiem viedokļiem. Šīs krīzes pamatrādītājs Nu, tātad lielais tirgus uh, spēlētājs bija saistīts ar jaunatīstības valstīm. Bet uh, apgalvot to, ka risinājums būtu inovācija un uh, mazo un video uzņēmumu sekmēšanu, tas tad būtu tas risinājums. Es domāju, neviens šeit uh, nevarētu tam nepiekrist. ir, ir konkrēti jāsekmē šie divi izaugsmes faktori. Un runājot par mūsu semināru, es gribētu uzzināt eh, būtībā to, kas saistīts ar bāzeles. Ar, ko jūs sagaidāt no šiem bāzeles kritērijiem, ko jūs, eh, ko jūs ierosinātu? Un e, jūs būtībā paudāt uzskatu, ka uh, mums te nav nekas kopā ar izcināms, Eiropiešiem pašiem jātiek galā. Nu, man jāsaka, tas ir diezgan radikāls uzskats. Es uh, lūdzu, lai nākošais runātājs jau izsakās, lūdzu, Šmita kungs. Liels paldies, priekšsādātāji kungs, paldies par um, jūsu komentāriem. Jūs esat uh, ļoti pesimistiski un dodat mums uh, tādu ļoti drūmu ainu bet uh, mēs redzam, ka uh, pēdējo gadu laikā mēs esam varējuši tikt galā ar dažādām nelaimēm civilizētā veidā. Mans viedoklis ir tāds, ka es teiktu, ka pasaule uh, šobrīd ir daudz labāka nekā pirms dažiem desmitiem gadu. Mums ir vairāk brīvības, mazāka nabadzības, un arī globalizācija ir uh, daudz ko panākusi. Uh, tā ir uh, um, aina, kas mums ir jāapzinās, un es domāju, ka par to būtu arī jārunā. Uh, jūs uh, sacījāt, ka Keins ir uh, um, mīris. Protams, ka ar laiku mēs visi būsim miruši, un, un tā tam ir jābūt, bet uh, jebkurā gadījumā kāpēc uh, tirgus uh, nevarēja mm, labot pats savu situāciju, jo uh, es esmu īsts uh, kapitālists un ticu brīvam tirgumam Tomēr uh, uh, mēs redzam, ka uh, Kēns ir miris un uh, viņam būtu jābūt uh, ab, sarūktinātam pašam par sevi. Varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc tā ir noticis. Mans uh, jautājums attiecas nevis uz ASV, tomēr mēs redzam, ka ASV ir ļoti cieši saistītas ar Ķīnu, un mēs uh, visi vairākā, lielākā vai mazākā mērā esam saistīti. Uh, Vairāk nekā 100 miljoni cilvēku dzīvo par um, 2,5 dolāriem dienā, un vēl 100 miljoni runā, dzīvo par 1 dolāru dienā. Ķīna ir 2 triljoni dolāru ASV, ASV dolāru liels valodas rezerves. Un um, mēs redzam, ka šis ir milzīgs tirgus. Kāpēc? Kāds ir precīzais jautājums? Jā, es pie tā nonākšu. Kāpēc uh, Eiropa nevarētu gūt labumu no šī milzīgā tirgus, ne tikai ASV. Paldies, es uh, runāšu pavisam īsi, un tas uh, izklausās radikālāk nekā es parasti esmu. Vispirms Es, tad, kad es sacīju, ka šī krīze bija nepieciešama, mēs uh, varbūt uh, tādējādi, mēs būtu varējuši izvairīties no lielākas krīzes, ja mēs būtu varējuši pieņemt uh, iepriekš mazākas krīzes. Grīnspens ir uh, vīlies, un uh, es to saprotu tā, ka tad, ka ik, ik reizi, kad ASV ekonomikā sākās kritums 70. gados un uh, 2000, ga 2000. gadu sākumā, tad tirgo tika iepludināts liels tirgus daudzums un samazinātu procentu likmes. Lai izvairītos no mazākām likmēm, mēs uh, veidoju uzkrājām parādus, kas noveda pie daudz lielākas krīzes. Es uh, domāju, un par to mēs varētu arī tālāk padiskutēt, uh, ir uh, tas, ka šī tirgus ekonomika vai kapitālisms paredz to, ka mums ir jāsamierinās ar mazākām krīzēm, lai mēs varētu izvairīties no lielākas krīzes. Mēs uh, visi esam tā sauktajā Austrijas uh, situācijā. Uh, protams, ka tas nav nekāds saistīts ar Austrijas uh, valdību, bet um, š, viens austriešu zinātnieks uh, definēja biznesa ciklus un uh, viņš uh, sacīja, ka investīcijas iznīcina likviditāti. Šajā debatē mēs palaižam garām to, ka ir izveidojusies ražošanas kapacitāšu, pa, ražošanas kapacitāšu pārpalikums. Es jau šeit pieminēju tērauda industriju, kad pasaulē bija vērojama izaugsme no komunisma sabrukuma līdz 2008. gada beigām pieaugums bija 2,5 reizes tad uh, mēs redzam, ka kapitāla izdevumi auga par trīs, trīs reizes. Būtībā mēs šaju, šo 20 gadu laikā palielinājām kapacitātes uh, jaudas uh, tik lielā mērā, ka tas vairs nebija nepieciešams. Mums bija liels jauda pārpalikums, un tas ir iemesls, kāpēc mēs piedzīvosim uh, inflāciju nākamajos gados. Valdību deficītiem nav nekādas saistības ar budžeta politiku. Un tad, kad Eiropas uh, bankas uh, toksiskajos aktīvos investēja vairāk nekā ASV, tad viņi ar to nefinansēja ASV budžeta deficītu. Nejauciet šīs divas lietas. Investīciju bankas bija vesels piecas, neviena no tām nav palikusi. Uh, Divas no tām ir izlēmušas kļūt par komercbankām un um, kā tās strādās jaunā regulējuma apstākļos, uh, proti. Tā strādās jaunā regulējuma apstākļos, uh, proti bāzeles uh, līguma pamata. Tās um, bankām bankām ir nepieciešams lielāks uh, privāt, eh, pašu līdzekļu apjoms, un es domāju, ka pašlaik eh, tas tā arī notiek. Mums to vajadzētu pieņemt. Man eh, nepatīk tāda attieksme, ka. Brisele un arī daudzas nacionālās valdības pašlaik vēršas pret to, ka bankas palielina pašu kapitālu. Nav iespējama labāka Uh, regulāciju attiecībā uz bankām kā pašu kapitāla palielināšanu. Pēdējo 20 gadu laikā um, mēs um, esam uh, likvid, veiksmīgi cīnījušies pret nabadzību. Protams, ka ir vēl miljoniem cilvēku, kas uh, dzīvo par diviem dolāriem dienā, bet tas ir uh, galvenokārt Ķīnā. Ķīnā ir apmēram 2,3-2,4 uh, triljoni dolāru valūtas rezīvi. Uh, Un um, pēdējo pāris nedēļu efekts ir, iespējas ir tāds, ka eiro kādu laiku tomēr nekļūst par rezervi valūtu. Pirmajos uh, četros uh, mēnešos uh, šogad Eiropas Savienības un Vācijas eksports bija lielāks ne, uz Ķīnu nekā Ķīnas eksports uz Franciju. Es uzskatu, ka daudzas valstis pašlaik iegūst no tā, kā situācija attīstās Ķīnā, un uh, mēs uh, ceram, ka uh, attīstības tirgi mums palīdzēs izkļūt no krīzes. Neisankungs, varbūt par bāzeli, u, par bāzeli un par investīciju banku lomu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā un palīdzībā viņiem. Kas attiecās uz Bāzeli, uh, Kīs uh, šo krīzi, es, es šo krīzi saprotu tā, ka tā ir drīzāk uh, um, tā finanšu krīze, nevis um, ieguldījumu krīze. Kā jau teica Jungera kungs, tas nav nekas jauns, ja mēs paskatāmies, kā vēsturē šādas krīzes ir veidojušās, tad uh, pēdējo 15 gadu laikā uh, bija četras līdz uh, desmit šādas krīzes, bet tās tika uzskatītas par pārāk sīkām, lai tās tiktu pamanītas. Un uh, mēs uh, turpinājām tādā pašā garā, līdz nonācām līdz uh, dziļas krīzes. Pašlaik mēs esam šādā situācijā, un tas mūs ir aizveic līdz bāzēlas reformai. Tā vairāk uh, koncentrējas uz uh, nodrošinājumu finansējumam. Uh, nevis uh, runā nevis par nodrošinātām obligācijām vai reitingu izvērtēšanu. Ir iespējams uh, darīt daudz vairāk, la, lai uh, šo karsto naudu izņemt no tirgus. Mums ir jāatrod risinājumi lai tiktu ārā no šīs krīzes, mums ir uh, jāveic reformas uh, ķīlu sektorā un um, obligāciju pārdošana uh, mūsdienu bankām ir ārkārtīgi svarīga, tas būtu jāturpina. Bāzeles reforma no, nozīmē to, ka mēs reformējam uh, un uh, uzlabojam ķīles nodrošinājumu jauniem aizdevumiem. Un uh, mums ir jāpievērš milzīga uzmanība mm, pašu kapitāla un aizdevumu līdzsvaram. Investīcija bankas uh, ļoti aktīvi iesaistīsies, uh, tirgus pats uh, arī attīrīsies, pats uh, regulēs sevi un mums um, nāksies uh, šajā ceļā saskarties ar morāles uh, riskiem. Ķīna, jūs zināt, ka mm, Ķīnas darbības sniedz labumu pašai Ķīnai, nevienam citam. Jūs uh, redzat, ka uh, pašlaik uh, Āfrikas valstis izmanto uh, Ķīnas darba spēku, Ķīnas aprīkojumu un Ķīnas uh, finanses, un Āfrikai tas nekādu labumu nenes. Mums ir jābūt ar ļoti uzmanīgiem. Uh, paldies! Um, es uh, dzirdēju jau it kā dažas atbildes saviem jautājumiem, bet uh, mēs uh, runājam šeit par uh, kap, pašu kapitālu. Uh, Vai mums uh, vajadzētu atteikties no šiem instrumentiem mūsu finansēšanas sistēmā, jo ASV un Eiropas sistēmas dod priekšroku uh, finansēšanai uz parāda, nevis uz pašu kapitālu. Jūs uh, pieskārāties riska kapitāla finansējumam. E, es, mēs laikam pārlieku paļaujamies uz riska kapitāla finansējumu Un uh, mums ir uh, lielas um, kompānijas, kurām ir gr grūti piekļūt pašu kapitālam. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kāda varētu būt alternatīva riska ieguldījumu fondiem? Ja tāda ir, uh, vai mums vajadzētu domāt par ES veidotu riska kapitāla fondu, kur, protams, vadītu ārēja menedžmenta komanda. Lārs Lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Jā, patiešām ir tā, ka šīs um, runas bija ļoti interesantas, bet pirms es uzdodu savu konkrēto jautājumu, es vēlētos uh, uh, sniegt tādu kā atzīšanos. Abās runās bija skaidri dzirdams, ka uh, runātāji ir ļoti pārliecināti par to, ka viņi zina, kādam ir jābūt um, rīcības scenārijam. Es nezinu, cik lielā mērā jūs varat ietekmēt ASV valdību. Uh, un notikums ASV, bet man ir jautājums Jungana kungam. Kā tad izskatās pēc krīzes? Vai jums nav pašā, vai jūs pats nesat šaubīties runāt par to, ko jūs tikko sacījāt, vai jūs nekritizējat līdzšinējo attīstības scenāriju? Es domāju, ka jūs nesat no tā izdarījis secinājumus, un tieši tos es gribēju dzirdēt, bet es gribēju uzdot abiem runātājiem jautājumu par to, kā viņi pašlaik vērtē SVF lomu tā atbalsta pasākumos atsevišķām Eiropas valstīm. Vai tā ir transatlantiskās sadarbības forma? Un pavisam konkrēts jautājums, ja es pareizi sapratu Jungena, Jungena kungu, viņš sacīja, ka Grieķija nekad nebūs spējīga atmaksāt savus parādus. Bet uh, ko tad SVF pašlaik Grieķijā dara, vai viņi izmet savu naudu pa logārā? Well, let, let first do the, um, the first question. Vispirms attiecībā uz pirmo jautājumu. Uh, pat tiešām uh, jums ir pilnīgi taisnība par uh, Uh, pašu līdzekļu nodokļu reformu. Mēs esam devuši Er, vairākumā Eiropas valstu priekšroku parādiem, nevis pašu kapitālam, un tas pats attiecās uz uh, fizisko personu nodokļiem. Riska kapitāls uh, un īpaši riska kapitāla tirgus uh, Eiropā ir maz attīstīts, jo viens no uh, iemesliem ir uh, nodokļu politika. Mums uh, ir jāatsakās no pašu kapitāla, uh, diskriminēšanas attiecībā, es atvainojos no riska kapitāla, diskriminēšanas attiecībā pret pašu kapitālu, kas attiecās uz Grieķiju. Es uh, sniedzu jums uh, skaitļus ASV dolāros, tie ir 33 līdz uh, 30, 35 līdz 38 miljārdi dolāru. ASV tas, šāds riska kapitāls bija pieejams Eiropā, tie ir 3-4 miljardi. Ja jūs paskatāties uz šīm attiecībām, tad šī proporcija ir 1 pret 10, un mēs redzam, ka mums pietrūkst finansējuma inovācijām. Es, kāda ir investīcija loma es, um, MVU attīstībā? Paldies Dievam, ka nekāda, jo um, Mums uh, ir nepieciešams uh, pašu kapitāla finansējums no biznesa eņģeļiem, nevis no riska kapitāla fondiem, kas attiecās uz banku regulēšanu. Protams, kā tas ir ļoti slikti, ja, ka Eiropas parlaments pašlaik mēģina pieņemt šādu schēmu. Ja tiks uh, ieviesta ideja e, ziņot par e, investīcijām kompānijās, e, ja tās nodarbina vairāk, vairāk par 50 cilvēkiem, tad neviens no šiem, no šiem fondiem naudu aizņemties nevēlēsies. Jums jau ļoti agrā savā attīstības stadijā nāksies ziņot, kāda ir jūsu attīstības plāna, kāda ir jūsu situācija, un neviens bizness to nevēlēsies darīt, ja viņi. Un ja mēs lieksim um, tirgu darboties spēlētājiem ārpus Eiropas Savienības, tad uh, mēs uh, redzēsim, uh, kā samazināsies pašu ieguldījums un uh, samazināsies jaundibināto uzņēmumu skaits. Uh, tas uh, nozīmētu, ka mums būs mazāk jaunu uzņēmumu un mazāk finansējumu jauniem uzņēmumiem. Tas uh, nogalinātu Eiropas riska kapitāla finansēšanas nozari, jo mēs jau tagad esam pārāk zemu attīstīti, un tas uh, nozīmētu ļoti sliktas attīstības iespējas. Ja? Paldies! Bet jūs neatbildējāt vienu jautājumu. Jā, tiešām tas man nākošajā lapā pierakstīts. Tā tad, ja mēs skatītos uz to, kā attīstās, uz, eh, attīstās krīze un kādas ir uh, apdraudētības iespējas um, Eiropā, tad jāsaka šodien, kad runājam par krīzi, nemaz nav īsti skaidrs, par kādu krīzi mēs eh, runājam, bet ja mēs sakam tā krīze Eiropā, tad tas diezi vai ir e, tas pareizais jautājums. 75% no eirozonas ir skārti un 108% eh, mm, saistāms ar iekšzemes koproduktu G7 valstīs, Japānā ir 200 jau, un varbūt būs kaut kā savādāk, bet ir arī citas attīstības iespējas un, un to iespaidojusi krīze. Es piedarījos nesen mm, konferencē, un Džils Maknīls no Kulmanas ēkas galvenais ekonomists tur piedalījās, un tās sliktās ziņas, un tās tiešām ir sliktas, uh, Eiropai ir uh, sliktas, bet uh, atkal labā ziņas ir tā, ka priekš pasaules tā ir, tas nav nekas liels. Un te nu arī gribētu teikt, ka Eiropas monetārajam fondam vajadzētu rīkoties tā, eh, ka nevis eh, vienkārši sniedz palīdzīgu roku, kā to piedāvā starptautiskais eh, valūtas fonds, bet novērst kaut ko. Uh, vissvarīgākā lieta, kā es to saprotu, ir tā, un nevis tā, kā domā IMF, vissvarīgākā lieta ir tā, lai varētu um, izpildīt uh, savas saistības un uh, kas solīts to arī izdarīt. Jebkurā gadījumā Grieķija 2013. vai 2014. gadā sasniegs tādu stāvokli, ka būs 145-150% e, parāds. Un tieši tāpēc arī e, visi procenti pieaug un tiek e, pārstruktūrēti dažādi aizdevumi. Tātad ir lielāks aizparāds un jūs maksājat lielākus procentus, un pēc gadiem dažiem būs deficīts un iekšzemes koprodukts samazināsies. Un te būs situācija, kad varēs kaut ko nominēt vai atkal uh, atsaukt, tātad viens uh, aug, viens samazinās. Un jāaiziet 20% no budžeta, budžeta procentu maksājumiem. Uh, tas nav diezkas. Un es domāju, ka vislabākais Grieķijai un Eiropas Sanībai būtu izmantot tās iespējas, ko piedāvā pašreizējā situācija, un pārstruktūrēt procesus. Un tas, ka Eiropas centrālā banka pērka obligācijas nevis no valdībām, bet no bankām, eh, man šķiet, ka ir indikators, ka tā tiešām ir jārīkojas. Es atbald, atbildējuši uz jautājumiem no otra gala. Bet runājot par optimistisko aspektu, man jāsaka, atvainojos, bet optimisms ir visai pervers. Mēs, nu, it kā skatāmies, ka cenas eh, krīt, var nopirkt eh, par labu cenu eh, mājokļus, cilvēks strādā vairāk, lai saglabātu savus darba vietas, lai gan tas nav tas, kā mums tas patiktos, bet sistēma strādā. Un vienlaicīgi te var teikt to, ka sistēma strādā O, ja mēs skatāmies uz to informāciju, kas liecina par cenām, lai gan nevienmēr mums šī informācija patīk, bet kas man dara raizes, ir tas, kas saistīts ar pensiju sistēmu un demokrātisko situāciju. Un viena no šīm problēmām, kas noved pie krīzēm, bija ne tikai zemi procentu maksājumi, bet arī e, e zema e, aizņēmumu izplatība Un dažreiz tas bija savukārt saistīts ar pārāk augstiem reitingiem, uzpūstiem reitingiem, kredītreitingiem. Un tā, tā, tā ir institucionāla investoru pieprasījuma problēma, un tas ir, nozīmē, ka pensiju fonda pārstāvis uh, piedāvā pārāk uzpūstus skaitļus nekā ir reāli ienākumi. Bet runājot par attīstību, uh, Eh, kas tad pērk šo eh, debetu, šo parādu? Kas finansē banku? Un te nu mēs arī mm, kaut ko mācījāmies no ASV krīzes 80. gados, eh, kad mums bija arī dažādas um, pirkšanas afēras, un te nu jāsaka, ka mēs 150 pēdējos gadus esam uzticējušies investīcijām, bet amerikāņi būtu pirmie, kuri e, šo te thrift e, formu tomēr neatbalstītu. Jā, un ASV e, valdība varētu teikt, ka iestāsies arbitrāžu procesos, ja būs nepieciešams. Bet runājot par riska kapitālu un kā to izmantot finansējumam. Te jāskatās uz to, kad pēdējo reizi ASV nacionalizēja eh, federālo finansējumu, lai varētu piedāvāt investīcijas kompānijām. Jāsaka, tas nav labākais risinājums. Labāks risinājums maiks, un man, diemžēl, ir uh, biznesa pārstāvjum Jungen kungam jāiebilst, ir saistīts ar SME. Uh, Um, apstākļiem un tātad kā piedāvāt mazajiem uh, uzņēmējiem kredit uh, uh, novērtējumu, lai varētu labāk organizēt finansēšanu. Tādu ceļu arī gāja Argentīna, un viņam līdz šim gājas visai labi. Paldies! Jā, un tagad pēdējie divi Hans Pēters Mārtens un tad vēl viena deputāte. Paldies! Uh, Jūsu uh, prezentācijā jūs teicāt, Meisona kungs, mm, par resursiem un to izmantošanu un teicāt, ka tā nebūs vienot recepti visiem, bet tomēr mēs esam spiesti eh, šos te momentus ņemt vērā, ja ir pasaules karš. Lūdzu, pastāstiet sīkāk, kāda resursa tad varētu novest pie šāda pasaules finanšu kara. Un Jungenkungs jums jautājums. Ir daudz dažādu jautājumu nostāļu, eh, ar kurām es varētu eh, piekrist arī saistībā ar uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā. Jūs minējāt 5 miljonus papildus uzņēmēju. Ja nu mēs tiešām ejam šo ceļu, tad būs daudz tādu cilvēku, kuri nevarēs nopelnīt maizi tādā veidā, kā viņi ir pieraduši to darīt tagad. Vai tā arī ir jūsu recepte, ka mums vajadzētu pievērsties nevis vācu modelim kā tagad, bet, teiksim, Vietnamas modelim? Un ja tā, ko tas nozīmēs politiskās kultūras ziņā? Vai tas nozīmē, ka viss, kas ir iesaistīts politiskajā darbībā ar maziem izņēmumiem, e, būs mm, ar tādu varas e, pielietošanas mazliet savādākā veidā nekā jūs prasāt. Bet šeit arī ir bijuši dažādi spekulācijas, eh, slikts spekulācijas, slikts domas par eiro. Un kā jūs domājat, eh, neskatoties tagad uz pensiju fondiem, cik lielā mērā eh, procentuālā izteiksmē ir bijušas šīs sliktās domas un spekulācijas par eiro? Vai tad jūs domājat, ka visi zina, ko nozīmē Vietnams modelis? Varbūt jūs domājat Koreju? Nē, es domāju, ka Vietnam pat ir varbūt vēl Uh, progresīvāk, saka Mārtiņa kungs, tur ir daudz jaunu uzņēmēju, kuri veiksmīgi strādā. Un tagad uh, e, Irnas kundzei vārds. Paldies, un man jautājums Jungena kungam. Hibners kundzei vārds. Un es domāju, ka jūs visi piekristu tam, ka to, ko mēs esam paveikuši Eiropā, ir saistīts ar labāku regulēšanu struktūru, bet arī ir ar neveiksmēm tas saistāms tirgū. Un jautājums ir, ko jūs varat teikt, kāda ir jūsu tāda sajūta, kā mēs varētu izveidot tādu caurspīdīgāku finanšu sistēmu, kura nav tik ļoti eh, pakļauta krīzēm. Un liekas, ka mēs tomēr neesam ņēmuši vērā uh, finanšu sektora ārkārtīgo sarežģītu un, un, un arī korporatīva pārvaldes modeli. Un tad jautājums Meisona kungam, kad jūs runājāt par lielajām izmaksām, kuras būs jā jāuzņemas, kad kaut kas notiks nepareizi. Un jūs runājat arī starp atšķirību, kāda ir starp to, ja nav maksāt spēja un slikta likviditāte. Vai varētu par to pakomentēt? Un vadītāji saka, lūdzu, centieties e, izteikties trīs minūšu robežās. Jā, paldies! Un e, Jungenkungs saka, es saprotu, ko jūs e, domājat, kad pieminējāt Vietnamas modeli. Es gan atklāt sakot, gribu teikt, ka es nemaz tik labi nezinu, <laughs> kāds ir <laughs> vācu modelis. Īstenībā šo te frāzi eh, visi, visi mm, piesauc tikpat bieži kā Eiropas sociālo modeli, un, un vai tas nozīmē, ka visi labi zina, kas ir Eiropas sociālais modelis. Bet pirmkārt, tas nemaz nav sociāls, un otrkārt, tas nemaz nav modelis vāciešiem vajadzētu kļūt vairāk orientētiem uz uzņēmēju darbību. Pagājušais gads bija zemākais gads pēdējo 15 gadu laikā, kad notika kaut kāda modernizācijas pasākuma. Un, eh, ja mēs skatāmies uz cikliem. Bet Protams, ka vienmēr ir iespējas tādas, ka kāds paliek vēl nabagāks, bet te nu mums ir atkal jāsaka, ir nepieciešams lielāks inovācijas un e, uzņēmēji darbībai jāpadara ekonomiku e, dinamiskāk tādā nozīmē, ka sistēmā tiek iekļaut vairāk cilvēku, tāda iekļaušana cilvēku, iekļaušana, lai notiktu. Uh, Un tad bija jautājums par tām sliktajām domām vai spekulatīvajām domām par um, eiro. Es nezinu, ko vispār nozīmē šāds vārds spekulācijas. Tas saistīts ar latiņu vārdu spekulāre. Bet te nu mums jāsaka, ka um, kredītreitingu uh, aģentūras. Vēl tad, vēl tad, kad jau bija krīze, uh, um, pirms tam bija Lehman brāļiem bija trīs uh, Un ko tad, ko tad, kāpēc mums vispār vajag tādas eh, kredīta aģentūras, kuras tā rīkojas? Un eh, tā īsi sakot, eh, tā visa lieta ir ļoti riskanta, jo galu galā jums ir jānopērk aktīvi, kuri jums trūk, un tas nozīmē, ka jūs faktiski esat kails, un varbūt, ja apģērbaties, tad tomēr jums pietrūkst šīs tad drēbes. Bet, bet, bet kā tad īsnībā ir starpība, vai esat kails vai, vai puskails? Bet ar ko es, ko es ar to visu gribēju teikt? Es te nemaz ne, negribu piesaukt visus savus daudzos uh, draugus, kurus varētu piesaukt, bet gribētu teikt tā. Tie saucamie spekulanti. Uh, pēdējos 12 mēnešos, eh, var nedēļās, nedēļās es eh, ieguvuši vairāk nekā Eiropas komis, komisēja, Eiropas centrāla banka, ekofin ministri uh, un valdības pēdējo 12 gados attiecībā uz budžeta režīmu, uz uh, visām um, Eiropas līmeņa pārunām par uh, parādu, parādu saistībām. Un tas viss, un jāsaka, ir noticis tāpēc, ka šie te <laughs> spekulanti, finanšu spekulanti ļoti aktīvi darbojušies. Un te, nu, diez vai mēs varam teikt, kad ir uh, veiksmīgāki vai mazāki veiksmīgi spekulanti, bet tie īstie spekulanti, tā saņēma savu atalgojumu caur E, Eiropas līmeņa programmām. Un tie, kuriem tagad ir grieķu obligācijas, ir saņēmušas naudu lielāku nekā, ja viņiem būtu Vācijas e, valsts obligācijas. Un tātad 5-8 gadu laikā viņi ir ļoti pareizi tādu spekulatīvā veidā veidojuši savu stratēģiju, domādam, ka Eiropas valdības eh, viņus eh, neatstās bešā. Hibners kundze, jūs te runājat par regulēšanu, un te no nu atbildi ļoti skaidra. Ir jābūt līdzsvaram starp uh, izaugsmu dinamiku no vienas puses un regulēšanu no otras puses. Visu mēs nevaram regulēt, nevar teikt, ka vēsture atkārtojas, bet vēsture daudz ko mums māca, lai gan ir cilvēki, kur uzskata, ka vēsture arī neko nemāca, eh, bet nu tomēr cilvēkiem ir iespēja mācīties no vēstures. Un pēc tam, kad ir notikusi krīze, eh, tad mums ir eh, izaugsmas rādītāji visai zemi tāpēc, ka pieauga regulēšana. Un tad paiet daži gadi un varbūt, eh, un sāk skanēt balsis, ka varbūt mēs varētu tagad savādāk, vairāk nevajadzētu regulēt, jo viss jau ir ļoti labi. Un tad ir atkal pārāk eh, augstā eh, pozitīvā novērēšana, pārāk zema risku novērtēšana tiek uzskatīts, ka kapac, finanšu kapacitātes ir pārāk lietas, un tā mēs rādām, ka mums ir tāda laba attīstošamies mm, ekonomika un banāni paškrīt musēs. Un tas ir pastais cīks, un Malkoms Kings ir teicis, ka nākošais būs atskaits punkts 2018 gads. Kāpēc šis gads? Tāpēc, ka būs tad jau daudz cilvēku, kur jau neko vairs nezinās, vai būs aizmirsuši par šo krīzi un būs nākošā nobriezusi. Un nākams Kalns ir mans iecienītais eh, citējumais autors, un te nu man jāsaka, nekas nav mainījies pēdējo 800 gadu laikā attiecībā uz krīzēm, un es jums varu tikai uh, teikt, uh, viss krīzes ir vienmēr tās pašas dienvidu krīze, Mississippi krīze, tulpju krīze, vai tas bija 78. un 29. gadā. Uh, Un varat eh, šeit varbūt atnākt pēc 20 gadiem un ticiet man, te būs citi kolēģi, kur runās par to pašu krīzi. Nu, tas ir unikāli. Es... Um, in, in regards... Ja jūs gribat vēl tālāk pagātnē atgriezties runājot par šiem jautājumiem, viens no maniem profesoriem, kurš pasniedz Londonas ekonomikas skolā, eh, ir sarakstījis trīs eh, lielas grāmatas par e, par finansējumu kara, gadā, kara gados. Nu, katrā ziņā <laughs> tādu piemēru mūsu vēsturē ļoti daudz. Un ir arī um, šāda veida vēsture um, ASV, kur redzams, ka problēmas atkārtojas. Un te ir jāņem vērā miedarbības starp ekonomiskajiem un uh, sociālajiem faktoriem Un sociālie aspekti Grieķijā, protams, ir ļoti nova, ievērojami. Un eh, tātad pilsoņu nemieri ir arī aktivizējušies un skaidrs, ka šie īpašie pasākumi eh, maksās daudz eh, sociālajā jomā. Un te man rodas jautājums, cik liels būs šis izaugsmes līmenis saistībā ar eh, dekuplāciju. Varbūt tad eh, būtu mazāk izaugsme, mazāk attīstīties valstīs salīdzinot ar eh, attīstītiem valstīm. Un runājot par šo likviditātes trūkumu un valsts parādu, Man jāsaka, ka līdz šim es specializējos eh, rakstot eh, rakstus par eh, banku problēmām gan ASV, gan vispār pasaulē. Un es arī komentēju šo lēno banku, banku grimšanu E, purvā, jo pretstatā tam, kā uzskata vairums cilvēku, bankas nenogrima pēkšņi. Jau gadiem ilgi vairums no šīm noslīkušajām bankām bija vārgas. To jūs varat pārliecināties. E, tur ir visādi, ir taču dokumentācija par to, kā bankas vēlējās e, savus kapitālu pavairot atkal uz citu parādu rēķina. Tad kas ir vainīgs? Bankas. Likviditāte ir liela problēma. Šī problēma pat lielās depresijas laikā bija ilga tikai divas dienas, jo, ja jūs esat eh, labs, labs eh, runātājs, lieliski, protams, pārliecināt, jūs varat saņemt naudu pavisam drīz atkal. Un ja jūs e, gribat man ticēt, tad šāda likviditātes krīze ir atrisināma dienas, divu dienu laikā maksimāli. Ja jūs vienkārši protat pārliecināt, un šodienas pasaulē jums pietiek ar pāris stundām, ja jūs esat uh, saprātīgs, un ja jūs tiešām esat pilnīgi maksāt nespējīgs, nu, tad, tad tur nekas nevar līdzēt, jā. Nu, vienkārši te ir runa par tirgus mehānismu, jā. Ja? Tātad jums ir eh, jāpaspēj pirms eh, tirgus eh, savu pēdējo piedāvājumu izsaka. Un ir pierādījies, ka daudzas valstis, daudzas bankas, kas piedzīvoja šo krīzi, bija tādā situācijā jau pirms uh, gada, ka varēja paredzēt, ka tās nonāks. nonāks totālajā krīzē. Tātad finanšu e, regulējumu pārveidošana ir ļoti svarīga. Tā mēs varētu piešķirt e, regulātoriem šo at atbildību. Ja regulators grib darboties pret banku, pat tādu banku, kas ir regāli, kas ir eh, reāli jau maksāt nespējīgi, tad eh, te var sākties veseli tiesu procesi, un šis, šie procesi var ilgt eh, ļoti ilgi. Tātad, jebkuram regulējoša, jebkurai regulējošai iestādei ir jāspēj rīkoties ātri, pirms mēs nonākam šādā, varētu domāt, pēkšņā krīzē, tad ar to beidz mūsu pirmā pirmā daļa šai sanākšanai. Liels paldies Jungiem kungam, Matsonam kungam un paldies par jūsu sniegtiem atbildēm. Un tagad es aicinu paneles nākošajai daļai Burvela kungu un Kurē kungu lūdzu.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 <laughs> Okay, colleagues, we come... Labi, kolēģi, tad ķersimies klāt pie otrās daļas. Tātad te ir uh, inventarizācija un uh, perspektīvas uh, starptautiskajā transatlantiskajā sadarbībā. Un mēs esam šeit komitejā jau izskatījuši šo tēmu vairākas reizes. Mēs cerējām, ka G20 samits eh, varētu izstrādāt eh, tādus ieteikumus, kas varētu eh, mums ļaut satuvināties un ka nebūs nekāda viedokļa atšķirības, taču, diemžēl, man jāsaka, nu, katrā ziņā es runāju savā vārdā. Mēs vairs nevaram būt pārliecināti par to, ka mēs varētu sniegt saskaņot atbildi krīzei. Un iespējams, ka mēs vienkārši varam doties atšķirīgos uh, virzienos. Protams, būtu ļoti žēl, ja tā notiktu, jo tad, tad um, būtu visādi uh, tādi patvaļīgi pasākumi. Bet es katrā ziņā gribu uzklausīt mūsu tuvāko, mūsu abus panelistus, lai uzzinātu, vai šādi, vai mans aizdoms ir pamatota. Vispirms es gribētu sniegt uh, Burvels kundze, kas ir uh, priekšsēdētāja vietniece, direktora transatlantiskajās attiecībās un eh, studijās eh, apvienot, um, savienoto valstu Atlantijas padome. Un tad mums ir Benoā Kurē, kurš ir Francijas valsts kases ģenerāla direktora vietnieks. Lūdzu, Burvel kundze, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es esmu gandarīta būt jūsu vidū, un es arī uh, vēlētos uh, jūs sveikt eh, mūsu komitejā Vašingtonā. Es runāšu vispārīgāk. Man šeit ir komitejas aicinājums un tas ir šāds. Vai šī komiteja risinot finanšu krīzi varētu sadarboties ar Vašingtonu, jo īpaši ar kongresu, tādā veidā, lai izveidotu jaunu sadarbības modeli starp šo parlamentu un ASV kongresu? Un es gribētu uzsvērt, izskatot iespējamā sadarbības iespējas, ir reformas darbība Šķiet, ka šī globālā krīze mums piedāvā gan izaicinājums, gan risinājums. Es domāju, ka jūs to saprotat. Galvenokārt es runāšu par bīstamajām iespējām un par to, kas Eiropas Savienībai un kas Eiropas parlamentam būtu darām šai situācijā. Nevis eh, par to, kas būtu darāms ASV kolēģiem. Nu, tāds bija mans uzdevums eh, no. Uh, ASV e puses, un katrā ziņā es esmu ilgstoši ES draugs. No Vašingtonas viedokļa ES uzdevums šai krīzē ir ļoti liels. Uh, un tas attiec uz Eiropu, piemēram, bieži vien runa uh, ir dzirdēt viedokļi par eiro sabrukšanu, un Washington Post laikrakstājas pagājuši, kad uh, Es pagājušajā nedēļā lasīju, kāda, kāda šī krīze eiro tad uh, ietekmēs mūsu finanšu situāciju ASV. Un, protams, ka tas ir saistīts arī ar uh, Eiropas ticamības uh, zaudēšanu, un, ka Eiropa tad vairs nevar būt, nevarētu tikt uzskatīt par svarīgu partneri. Bet kāds būtu iespējas? Vispirms, Eiropa varētu piedar, pierādīt, ka tā spēja risināt globālos izaicinājumus pati savā lokā, jo īpaši saistībā ar ASV. Un te es gribētu runāt par problēmām un par funkciju, taču es negribētu runāt par konkrētiem mehānismiem. Mehānismi ir svarīgi, ir vesela nozara, kas ar šiem mehānismiem nodarbojas, arī es tajā darbojos. Taču te galvenais ir, par kādām problēmām mēs runājam. Vašingtonā valda uzskats, ka sadarbībā ar e, es eh, valda tāda nesapratne, kā Eiropas Savienība darbojas šajā Lisabonas līguma stāšanās spēkā stadijā. Un te jūsu uzdevums būtu pierādīt, ka Eiropa strādā pie svarīgiem jautājumiem, kas skar arī Vašingtonu. Un te es pavisam īsi runāšu par Buša un Obamas administrācijas eh, institucionāliem ietvariem. Uh, un par to, kā kongress sadarbojas ar Eiropas parlamentu un galvenokārt par kuriem jautājums būtu jārunā. Es domāju, finanšu regulējums ir viens no svarīgajiem jautājumiem mūsu darba kārtībā. Un tad arī es runāšu par ekonomisko pārvaldību. Es te ne, nerunāšu par visām tām iestādēm. Es domāju, daudzi ir, no jums ir pazīstami ar ASV. Es te, bet es tikai gribētu sacīt, ka ir ļoti neparasti, ka šie līgumi no ASV viedokļa ir ļoti savādi. Mums nav šādu struktūrālu attiecību, kādas ir daudzās valstīs. Te ir liels izņēmums. Ķīna ir mums ir strateģiskais un ekonomiskais dialogs, kas aizsākās uh, Eh, kas pagājušajā nedēļā eh, jo īpaši tika uzsvērts, jo mūsu eh, valsts kasas vietnie, direktora vietnieks bija Ķinā. Bet es domāju, kaut kas tāds Eiropas Savienībā ir ļoti saprotams. Šodien notiek Krievijas un es augstākā līmeņa tikšanās, un šādas tikšanās ir samiti notiek bieži. Uh, Un runājot par transatlantiskajām attiecībām, mums tātad ir vairāki dialogi attīstījušies gadu gaitā. Un tie ir struktūrāli elementi, tad mums ir tiesību eh, sakarā dialogs, mums ir ekonomikas dialogs, eh, eh, drošības un robežu dialogs, kas, diemžēl, tiem, izgāza, bet varbūt to varēs atsākt, un tad mums ir attīstības dialogs. Mēs ceram, ka tas arī atsāksies jaunājus enerģē, jaunā enerģētikas padomu. Un es domāju, ka šie dialogi izveidojās tāpēc, ka no abām pusēm valdīja uzskats, ka pastāv nepieciešamība. Šī nepieciešamība varbūt tagad vairs nav tik izteikta, bet ar laiku atkal tā var rasties, un šie dialogi var atgriezties mūsu dienas kārtībā. Ai, varbūt tad vajadzētu izvērst dialogu par nodokļiem, piemēram. No ASV viedokļi